Good morning, colleagues. Ladies and Labrīt, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāks our committee meeting. Sāksim mūsu komitejas sanāksmi. As usual, we would like to start Kā ierasts, sākumā pieņemsim darba kārtību. Tas ir ļoti būtiski, kā rītdien, ceturtdienā, 22. martā no 9 līdz 12.30 mūsu komitejas sanāksme vairs nenotiks. jo mēs esam pazaudējuši dažus no darba kārtības punktiem rītdien. Tādēļ rītdien sanāksme nenotiks. Ja neviens to nevēlas komentēt, tad varam attiecīgi arī apstiprināt darba kārtību. Paldies! Man nav nekā īpaši paziņojama. runāt par sanāks vadītāju paziņojumu, tad protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notiek 22. un 23. janvārī 2016. gadā, ja nav nekādu iebildumu līdz šīs sanāksmes beigām, tad protokols tiks pieņemts par apstiprinātu. Un pirmais mūsu saturiskais jautājums, ceturtais darba kārtības punkts - MVU definīcija. Ļoti svarīgs punkts. Varbūt esam nokavējuši pāris gadus, taču joprojām ļoti aktuāls jautājums. Tātad tas ir uh, mutiskas atbildes jautājums, un mūsu referents ir Markus Pīperkungs. Tāpat mums ir arī visi ēnu referenti, MVU un Vidējas kapitalizācijas uzņēmuma definīcija ir ārkārtīgi būtiska. Tas ir saistīts ar dažādiem tiesību aktiem. Mēs esam atbildīgā itra komiteja, tā dēvētājiem kosme, šai speciālajai programmai MVU, īpaši ņemot vērā inovāciju aspektu. Šis uh, mutiskais jautājums un uh, rezolūcijas mērķis ir konkretizēt šo definīciju, izveidot daudz skaidrāku juridisko ietvaru MVU un tādā vēdiem midcaps uzņēmumiem. Tāpat vēlos jūs informēt, ka mums šīm debatēm ir paredzēts 45 minūtes. Uh, un vajadzētu tās noslēgt pirms pulksten desmitiem. Ja drīkstu uzsākt mūsu diskusijas, tad eh, došu vārdu mūsu kolēģim, referentam Pīperkunkam, lai viņš varētu prezentēt mums šo motisko jautājumu un rezolūcijas priekšlikumu. Lūdzu, Markus, vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs nesam novēl, nokavējuši šī jautājuma izskatīšanu. Manuprāt, mēs ar šo mutisko jautājumu iekļaujamies eh, konsultāciju procesā ar Eiropas komisiju, kur eh, notiek debates par šo jauno MVU definīcijas noteikšanu. Manuprāt, šajā vidū mūsu vidū mums nav īpaši jāuzsver, cik būtiski ir MVU. Mēs zinām, ka šobrīd apmēram 25 miljoni Eiropas Savienībā tiek definēti kā MVU. Daudzus noteikti pārsteigts tas fakts, ka tad, kad tiek ražots automobīlis, tad apmēram 70-75% no šī automobīļa uh, sarežģo MBU visā piegādes ķēdes uh, aptvērumā, nevis lielie uzņēmumi, kas beigās to pārdod. Tādēļ mēs uh, atbalstam šādus mazus uzņēmumus, jo tie parasti ir arī dziļi iesakņojušies vietējos reģionos, un saistībā ar šīm vietējām uzņēmējdarbības saitēm tie nodrošina ļoti nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās attīstības jomā. Protams, mazos uzņēmumus ļoti spēcīgi skar dažādi likumi, tāpat kā visu ekonomiku, taču es domāju, ka mums šeit starp partijām nav nekādu domstarpību par to, ka tādi uzņēmumi, kuriem nav liels starta kapitāls, ka šādi uzņēmumi, vai nu tas attiecas uz darba aizsardzības jautājumiem, preču drošības aspektiem, ķimikāliju politikas īstenošanu vai datu aizsardzības tiesību aktu īstenošanu. Visi šie pienākumi tiek noteikti no Eiropas Savienības puses, un bieži vien mazos uzņēmumos šīs prasības rada lielas problēmas jo uzņēmumā trūkst ekspertu, kas varētu visus šos jautājumus nokārtot, trūkst uh, naudas līdzekļu, lai varētu pieņemt darbā attiecīgos uh, ekspertus saistībā ar datu aizsardzību un tā tālāk, un trūkst arī līdzekļu, lai varētu tādā veidā sagatavot pieteikumus, uh, kas atbilstu lielajām birokrātiskajām prasībām. Tādēļ jau daudzus gadus uh, mēs strādājam pie MVU definīcijas, lai censtos izlīdzsvarot šo plaisu starp MVU un lielajiem uzņēmumiem. Mums ir bijusi diezgan pozitīva pieredze, piemēram, pieejam apvārsim 2020, kosme. Uh, esam šeit īstenojuši dažādas kvotas un atvieglojuši birokrātisko procesu. Tāpat arī citās jomās esam pieļāvuši atkāpes, piemēram, attiecībā uz emisiju tirzniecību, kad runa ir par ļoti maziem uzņēmumiem vai saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Taču, protams, ka šiem uzņēmumiem Eiropas prasības ir jāievēro, piemēram, emisiju jomā. Taču konkrēti par īstenošanu runājot, šeit ir uh, dažādi atvieglojumi. Bet runāt par šo jauno MVU definīciju. Šī definīcija mums pastāv jau 14-15 gadus, un šajā laikā, protams, daudz kas ir mainījies. Tad es domāju, ka šobrīd mēs varam atzīt, ka ņemot vērā apgrozījumu, darbinieku skaitu, produktivitāti, ka šeit šo 15 gadu laikā ir notikušas izmaiņas, mums ir attiecīgi jāpielāgojas. Cik lielā mērā par to mums, protams, vēl ir politiski jāpadiskutē. Un tādēļ mēs uh, piedāvājam šādu definīcijas aktualizēšanu. Un otrkārt, tie uzņēmumi, kuriem šobrīd vairs nav SMS, MVU status, eh, bet eh, kuriem tāds bija agrāk, šiem uzņēmumiem ir jāparedz eh, pārējais posms šī status saglabāšanai. Un trešā prasība, ko mēs pieprasām, ir tāda, uh, kas saistīta ar situāciju, ka daudz uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto MVU statusu, izmanto šeit šo pelēko zonu, un mēs gribam pievērst lielāku uzmanību šādiem uzņēmumiem, lai nevarētu ļaunprātīgi izmantot šo statusu. Tāpat es uzskatu, ka mums ir jāattālinās no tikai kvantitatīvo kritēriju piemērošanas nodibināto skaits, apgrozījuma, un ir jāpāriet uz tādiem kritērijiem, kas attiecas uz to, vai uzņēmums ir ģimenes uzņēmums, uh, kur ir eh, varbūt eh, arī mazāk darbinieku, bet ir liela eksporta skaitļi. Šeit ir jāpievērš uzmanība, kā var atbalstīt šāda veida uzņēmumus, lai atvieglotu piekļuvu starptautiskajiem tirkiem. Šajā kontekstā jau strādājot pie Eiropas strateģisko investīciju fonda, tika ieviesta mazo vidējās kapitalizācijas uzņēmumu definīcija, kur bija runa par līdz 500 darbinieku lieliem uzņēmumiem. Un tagad, kad mēs runājam par mūsu iniciatīvu attiecībā uz Eiropas aizsardzības fondu, kur ir aplūkoti ietver tādu uzņēmumu ar līdz 3000 darbiniekiem. Tātad blakus kvantitīvajiem kritērijiem jāņem vērā šie kvalitatīvie kritēriji un visaptvaroši um, mūsu galvenais mērķis nav līdz šim definētos MVU nostādīt sliktākā stāvoklī vai apšaubīt uh, esošas prasības. Nē, mūsu mērķis ir nodrošināt uh, papildus labāku atbalstu, attiecīgi pielāgojot kvantitatīvos kritērijus un ieviešot kvalitatīvos. Lielas paldies, kolēģi, par šo ziņojumu prezentāciju. Patricijas Toiers kundze ir ēna eh, nu, referenta no sociāldemokrāta puses, kā arī pirmā vicepriekšēdotais kundze mūsu komitejā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti augstu novērtēju kolēģa nodomus un viņa piedāvājumu. Uh, taču atklāti runājot, eh, man ir jāpauž eh, daži iebildumi. Tāpat arī esmu pārsteigta par šo rezolīcijas priekšlikumu. Tā ir, eh, manuprāt, diezgan pretrunīga. No nu, vienas puses mēs runājam par MVU, ļoti precīzu jautājumu. Šeit, protams, pastāv atšķirības starp dažādiem dalībvalstīm. Dažās dalībvalstīs tiešām ir tādi mikro uzņēmumi, ļoti mazi MVU, un mums ir šī attiecīgā MVU definīcija. Un tad runājot par midcaps uzņēmumiem, šie uzņēmumi, kur ir nodarbināti pāris simti darbinieku, šie uzņēmumi. Šiem uzņēmumiem ir atkāpes no šīs MVU definīcijas. Šeit mēs runājam par procentu likmēm. Mums ir jāpiemēro līdzsvarota pieeja. Tātad no nu, mums, no nu, vienas puses mums ir nodokļu atvieglojumi, atbalsts MVU. Uh, Bet, kā jau minēju, starp dalībvalstīm šeit pastāv liels atšķirības, un, manuprāt, eh, pastāv liels risks visu samest vienā katlā, vienā dokumentā. Vai šeit runa ir par tiešām MVU vai midcap uzņēmumiem? Tāpat viens būtisks kritērijs ir eksporta kapacitātes. Mēs eh, šeit eh, nelabvēlīgi skartu tos uzņēmumus, kas ir daudz mazāki. Mums vajadzētu pārdomāt cita veida atbalsta iespējas. Tad runāt par finanšu kritērijiem, vai mēs vēlamies, lai uzņēmumi nodarbojas ar ražošanu, vai tie kļūs par Ķīnas sistēmas upuriem, ķīlniekiem. Šeit konsultācija process vēl nav noslēdzies, konsultācijas ilgs līdz eh, maija vidum. Uh, Un, um, manuprāt, mums uh, katrā gadījumā ir sākumā jāsagaida šo konsultāciju rezultāts pirms pieņem kādu galīgo lēmumu. Paldies, paldies, Patrīcijas kundze. Un tagad EKR vārdā Bašir kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pats nāku no MVU sektora, pirms tika ievēlēts par parlamentu. Es šajā sektorā darbojos 35 uh, gadu garumā. Un, manuprāt, mums ir jāapsveic šī komiteja par šais grupas izveidošanu, par MVU definēšanu un to atbalstīšanu. Tā ir patiesība, ka MVU nodrošina lielāko nodarbinātību visā Eiropas Savienībām, ja kāda veida palīdzība, kuru varam nodrošināt šiem uzņēmumiem, lai tie labāk tiktu galā ar kādu veidu birokrātiju. Jebkas, ko mēs varam nodrošināt, lai šie uzņēmumi kļūtu efektīvāki, lai tie spētu koncentrēties savu pamatdarbu, tas viss ir ļoti augstu novērtējams. Vēlos pateikties referenta Pīperkungam par savu priekšlikumu prezentēšanu rezolūcijai saistībā ar MVU definīciju. Es uzskatu, ka šī priekšlikuma teksts ņem vērā esošos izaicinājumus MVU, un kā jau iepriekš pieminēju, tas arī aplūko esošo birokrātisko slogu. Bieži vien mēs runājam par MVU mūsu tiesību aktos, taču mums ir jānodrošina daudz spēcīgāks signāls par to, ka šie uzņēmumi ir ārkārtīgi nozīmīgi mūsu ekonomikai. Un es ar prieku raugos uz uh, turpmāko darbu pie šī dokumenta. Paldies par uzmanību, paldies, kolēģi! Nākamais runātājs no Aldes. Naktigals kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties Pīperkungam par paveikto darbu pie šī dosē. Taču es nesaskatu tik lielu nepieciešamību pārskatīt šo definīciju, jo sabiedriskās eh, domas apspriedz vēl nav no noslēgušās. Tādēļ vēlos piedāvāt eh, dažs grozījums šīs rezolūcijas priekšlikumam un vēlos pieminēt piemēru. Uh, Es uzskatu, ka šo definīciju nevajag pārskatīt. Mēs drīzāk uh, gribētu, lai komisija veiktu pētījumu par šīs definīcijas aktualizēšanu. Tāpat arī mūsu vidū ir daudz kolēģi, kuriem ir bažas saistībā ar to, ka nodarbināto skaits netiek uzskatīts par vērtīgu kritēriju, lai varētu definēt, vai uzņēmums ir vai nav MVU. Uh, Nu, kādēļ tas tā? Ar šo kritēriju mēs esam strādājuši jau 15 gadu garumā, un tas ir viens no kritērijiem, kas ir akceptēts visā Eiropā uzņēmējdarbības jomā, kur tiek pārstāvēt vairāk kā 99% visu uzņēmumu, Un, attiecīgi, es vēlos piedāvāt grozījumu priekšlikumu saistībā ar šo aspektu, tāpat arī saistībā ar iepriekšējā eh, runātāju teikto. Es ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību pie šī dosē. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par šiem komentāriem! Nākamie runātāji ir pārstāvi no Gojas. Lopes Bermejo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Visiem ir taču ļoti skaidri zināms, cik būtiski MVU ir Eiropā, gan ekonomikas, gan nodarbinātības jomā. Taču mums ir zināms arī tas, cik lielā mērā šeit tiek izmantoti trūkumi likumos, cik sarežģīts ir attiecības starp uzņēmumiem. Uh, un cik grūti ir ievērot dažādās prasības. Un viens no mērķiem ir arī skaidri noteikt pienākums saistībā ar nodokļu maksāšanu, lai nevarētu notikt ļaunprātīga šīs situācijas izmantošana. Šeit tiek piedāvāti labi priekšlikumi, taču ir uh, jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nenodrošinātu dažādus uh, ļaunprātīgas izmantošanas iespējas un lai netiktu negatīvi ietekmēti mikro uzņēmumi. Runājot par darba attiecībām, nodarbinātību, nodarbināto skaitu, tam ir jābūt arī turpmāk vienam no būtiskākajiem kritērijiem. Runājot par mobilitāti, darba attiecībām, šeit ir jānoskaidro, kā tiešām var konstatēt reālos MVU un tā dēvētos uh, viltus MVU. Mēs iebilstam par šīs definīcijas paplasināšanu, iekļaujot arī lielākus uzņēmumus un vidējas kapitalizācijas uzņēmumus. Mēs gribam, lai definīcija attiektos tikai uz mikro uzņēmumiem un MVU. Paldies! Paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem. Nākamais runātājs Darijus Tamburāno kungs no FTD. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pievienoties iepriekšējiem runātājiem, iespējams, kā atkārtošos. MVU, kā jau tika minēts, nodrošina 99% ražīguma pie mums, un tam ir jāvelta ļoti liela uzmanība. 2003. 2006. gada attiecīgajā ziņojumā tika atspoguļot situācija. 2006. 17. gadā tika sagatavoti dažādi izvērtējumi, bija konsultācijas, un tas viss nodrošināja ļoti pozitīvu ietvaru šai uzņēm, šim uzņēmdarbības sektoram. Uh, Un mums ir ļoti rūpīgi tagad jāpārdomā šo kritēriju pārskatīšana, kas netiek uzskatīts par obligāti nepieciešama. Šis rezolīcijas priekšlikums, manuprāt, mums uh, sākumā ir ļoti rūpīgi jāizpēta, jāsagatavo tas ļoti līdzsvarotā veidā un jāapsver iespējamās sekas. Tā mums ir jārīkos pirms mēs pieņemsim jau kādu veidu tiesību aktu. Ļu, mums ir jāveic ļoti rūpīgi izpēte. Uh, Komisija ir veikusi ietekmes e, izvērtējumu saistībā ar definīcijas pārbaudi par produktivitātes ieguldījumu ekonomikas krīzes ietvaros. Domāju, ka Pīperkungam ir jāņem vērā šis izvērtējums. Un šis izvērtējums neapšauba nevienu no esošiem kritērijiem. Šeit tiek piedāvāt arī jauni kritēriji, kā piemēram eksporta likmes, kapitāls, paškapitāls Šeit netiek ņemtas vērā jaunas uzņēmumu kategorijas. Mēs nevaram tā vienkārši visu pārņemt ad hoc. Es domāju, ka mums vēl ir ļoti rūpīgi jādiskutē par šo priekšlikumu, taču katrā gadījumā jāsaglabā veselais saprāts un jāņem vērā pilnīgi visi iesaistītie. 28. martā tagad ir noteikts eh, datums grozījuma priekšlikumu iesniegšanai, taču es nesaprotu, kādēļ pastāv šāda steiga. Tieši otrādi mums ir jā. Ja strādā ļoti apdomīgi. Maijā noslēgsies eh, sabiedriskās eh, domas aptaujas un eh, konsultācijas, un es domāju, ka jādod iespēju pilnīgi visiem sniegt savu viedokli par iespējām groziem priešlikumiem. Un noslēgumā vēlos minēt to, ka mums katrā gadījumā ir jārīkojas ļoti uzmanīgi, un katrā gadījumā mums ir jāņem vērā konsultāciju process, Tāpat arī no savas eh, politiskās grupas vēlos pieprasīt eh, pārlikt grozījuma iesniegšanas datumu uz divām nedēļām pēc eh, konsultāciju noslēgšanās. Paldies! Nākamais kolēģis Bensena kungs. diskussioner omkring vores SME'ers størrelse og som... Er- Paldies. Kā jau tika minēts, vairāki kolēģi šodien runāja par MBU definīciju, par MBU um, lielumu un tā tālāk. 95% no uzņēmumiem īstenībā ir MBU, un tieši tāpēc mums vajadzētu pārskatīt mūsu kritērijus. Personīgi, tagad es patiešām runāju personīgi, kā uh, um, MVU uh, Eiropa priekšādātājs, mums uh, vajadzētu um, iesaistīt arī komisiju MVU definīcijas pārskatīšanā. Vajadzētu nepieļaut to, ka lieli uzņēmumi izveido īpašas struktūras, lai gūtu labumu no MVU definīcijas. Vajadzētu nodrošināt, lai šie uzņēmumi uh, tiktu eh, skaidri definēti. Te ir runa par eh, uzņēmumiem ar vidēju kapitalizāciju. Mums vajadzētu izveidot pilnīgi skaidrus un labi saprotamus kritērijus. Īstajiem MVU vajadzētu gūt labumu no pieejamā atbalsta. Mēs nedrīkstam ar šo atbalstu sniegt labumu lieliem uzņēmumiem. Galu galā te ir runa pār uzņēmumiem, kas rada 80% no darba vietām Eiropā lieliem uzņēmumiem nav nekāda pamata saņemt palīdzību no atbalsta, kas ir vajadzīgs MVU. Paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies! Rūbīga kungs. Paldies, priekšādātāji! E, domāju, ka šis temats ir e, patiešām ļoti nozīmīgs. Mēs e, uztraucamies par nodarbinātību Eiropā un divas trešdaļas no Eh, darbiniekiem strādā tieši MVU, un 50% eh, no IKP arī tiek radīts tieši šādos uzņēmumos. Mūsu iedzīvotājiem MVU ir ļoti svarīgi, tāpēc mums vajadzētu arī samazināt birokrātijas slogu, tas būtu pats svarīgākais. Es eh, vēlētos arī vērst komisijas uzmanību uz um, pētījumu, kurē runa par vissarežģītākajiem tiesību aktiem, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā. Tātad ir runa par tiesību aktiem, par kuriem tiek iesniegts ļoti daudz sūdzību. Mēs uh, šodien arī balsosim par uh, MEU um, tiesību aktiem, un mēs uh, uzskatām, ka pats svarīgākais būtu samazināt slogu, kāds ar šādiem tiesību aktiem tiek radīts MVU. E mēs visi zinām, ka Small is beautiful, mazs ir skaists, un tas darbojas arī konkurencē. Es uzskatu, ka sabiedrībā tieši ar konkurenci mēs varēsim panākt labklājību. Labklājība ir jāpanāk. Un tieši tāpēc arī MVU vajadzētu izveidot vienas pieturas aģentūras. Ja ir runa par lielākiem uzņēmumiem, tad es gribētu aicināt neradīt jaunus šķēršļus. Jau tagad pašnodarbinātajam mm, ir ārkārtīgi grūti pieņemt darbā darba ņēmēju. Visi saprot, ka te ir runa par ļoti lielu atbildību un nākotne ir ļoti neskaidra. Vajadzētu nodrošināt, lai netiktu radītas nekādas barjeras, lai nebūtu tā, ka uzņēmumiem nāktos izvēlēties, kur tiem ir jāatrodas. Un, ja ir runa par budžetu, protams, te nav runa par 22 miljoniem atsevišķu īpaši adaptētu pasākumu, uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es gribētu runāt arī par trešajām organizācijām. Mums vajadzētu iestāties par to, lai MVU saņemtu atbalstu, un jo īpaši, ja runa par eksportu jomu, tad vajadzētu gatavot jaunas stratēģijas. Paldies, priekšādātāji! Lās paldies, Paula! Nākamais runātājs - Silikjotis kungs. Paldies, priekšādātāji! MVU ir eh, Eiropas ekonomikas mugurkauls, bet eh, ņemot vērā krīzi un neoliberālo pielāgošanās politiku, ļoti daudziem MVU ir nācies eh, likvidēties, un daudzas ģimenes ir zaudējušas uh, ienākuma avotu. Mm, Kiprā, piemēram, vairāk nekā 90% no uzņēmumiem ir MVU, un mm, vairāk nekā 15% ir nācies uh, šos uzņēmumus slēgt. Jo īpaši, ja runa par mazām dalībvalstīm, definīcijas izmaiņas un uh, definīcijas paplašināšana rada problēmas. Tas uh, būs sarežģīti vairumam MVU. Mēs uh, nedrīkstam aizmirst uh, par uh, šādiem jautājumiem, tad, kad mēs pieņemam lēmumus attiecībā uz MBU, vēl jo vairāk, ja mēs gribam mainīt MBU definīciju mūsu politiskajai grupai, kā jau norādīja Lopes kungs, ja kādas izmaiņas attiecībā uz definīciju, iekļaujot šajā definīcijā arī lielākus uzņēmumus, um, nav pieņemamas. Mums vajadzētu padomāt par realitāti, un mūsu reāla ekonomikas mērķis pašlaik ir aizsargāt darba vietas. Uh, Tā, tā, lai mēs mēģinātu samazināt palīdzību, kas pienāk šādiem uzņēmiem, mums vajadzētu sniegt vairāk subsīdiju, vairāk atbalstu no Eiropas Savienības puses, un mums vajadzētu arī veicināt MBU um, iespējas piekļūt finansējumam, jo īpaši ir jānodrošina atbalsts mikro uzņēmumiem. Parasti tie ir ģimenes uzņēmumi. Tas nozīmē, ka šie uzņēmumi saskaras ar vēl lielākām problēmām tādās eh, mazās dalībvalstīs. Tagad Edvards Martāns. Paldies priekšsādātāji! Man īsti nebija laika iepazīties ar tekstu, es noteikti to darīšu, bet eh, man ir patiešām pārsteigta tas, ko es eh, dzirdēju no Pīperkunga puses. Nu, viņš runāja par to, ka definīcijā varētu iekļaut uzņēmums līdz pat četriem uh, tūkstošiem uzņēmumu. Um, Mums eh, Francijā eh, ma mazie un vadēja uzņēmumi, 8% no tiem ir um, mazākā ar 15 darbiniekiem. Es uzskatu, ka, ja runa par MVU definīciju, vajadzētu vienoties par uh, uzņēmuma izmēru, bet es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka vajadzētu paredzēt uh, elastīgumu šiem uzņēmumiem. Galu galā uh, MVU um, uh, visa labākās īpašības ir tās, ka tie spēja adaptēties ekonomikai. Visa lielākie krīzes upuri bija tieši mazie un vidējie uzņēmumi. Protams, mums vajadzētu arī domāt, kā nodrošināt tādu ietveru, kas ļautu šiem uzņēmumiem piekļūt finansējumam. Uh, Es nezinu, kāda ir situācija citās valstīs, bet pieļauju, ka situācija ir līdzīga. Šādiem uzņēmiem ir ārkārtīgi sarežģīti iegūt finansējumi. Būtu svarīgi, lai bankas arī spēlētu savu lomu, lai tās atbalstītu šo ekonomikas nozari, kas ir neatsverama. Šeit es vēlētos, lai tiktu izvēlēta tāda, definīcija, kas būtu realistiska un kas ļautu arī palīdzēt uzņēmumiem. Šķiet, eh, Rubikungs jau minēja, ka mm, piekļuva finansējumam ir ārkārtīgi svarīga, un eh, banku nozarei vajadzētu vairāk padomāt par šo problēmu, jo pašlaik mm, tas ir ļoti būtiski mūsu ekonomikai, jo, kā jau tika minēts, eh, mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti liela ekonomikas daļa Eiropā. Much, add... Uh, es gribētu arī papildināt man būtu uh, trīs komentāri. Un šeit nebūs nekā jauna, iespējams, ka es atkārtošu to, ko jūs, jūs jau esat eh, minējuši, dārgie kolēģi. Finansējums, protams, ir ļoti svarīgs, un es gribētu šeit atzīmēt divas programmas Eiropas Savienības līmenī. Pirmā ir kosme. Eiropas komisija ir nākusi klajā ar jaunām idejām par Eiropas inovāciju padomi um, devītās pamatprogrammas ietveros. Vajadzētu paskatīties, kā tas uh, izskatās, kā varētu nodrošināt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem finansējumu. Kosme um, visiem uzņēmumiem Eiropā bija ļoti noderīga. Simts miljonu cilvēku, kas eh, darbojas MBU, ir guvuši labumu no kosmi programmas piedāvātā finansējuma. Un eh, šeit ir runa tātad par novatoriskumu, kas eh, ir galvenā kosme ideja. Vēl kāds komentārs attiecībā uz finansējumu ir EFSI, Eiropas Strateģisko investīciju fonds. Kā jūs zinat, Mēs atvēlējām 20-30% no visām investīcijām tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc eh, būtiski būtu paskatīties, vai šeit eh, viss ir nodrošināts. Vajadzētu pārbaudīt, kas eh, notiek ar strateģisko investīciju fondu. Daži kolēģi jau runāja, ka vajadzētu apspriesties arī ar MVU pārstāvjiem. Tas, eh, protams, ir ļoti būtiski. Gan referents, gan arī Eiropas komisija ir guvuši labu pieredzi šādās diskusijās. Tas eh, tika pieminēts arī jūsu sākotnējā runā, Markus, bet varbūt jūs varētu iekļaut arī citu veidu informāciju. MVU asociācijas mūsu kontinentā ir ļoti spēcīgas. Varbūt jūs varētu šeit iekļaut vēl papildu informāciju. Tas, domāju, mums būtu ļoti nozīmīgi. Mēs vēlamies atbalstīt šīs um, idejas par definīciju. Tagad došu vārdu Andropolus kungam no Grau ģenerāla direktorāta. Viņš ir Eiropas komisijas pārstāvis mūsu šīs dienas sanāksmē. German. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Labrīt! Vispirms es vēlētos eh, pateikties komitejai par ieguldīto darbu. Mums šis darbs ir ļoti nozīmīgs. Mēs eh, jau esam šeit iezīmējuši centrālos punktus eh, šajā problemātikā. Ja runa par MVU definīciju, tad mūsu darbs ir pa pusē pabeigts. Mm, īsa fona informācija. Mums ir eh, jāpārskata definīcijas dažādie līmeņi, veicot izvērtējumus, un izvērtējumi līdz šīm ir parādījuši, ka MBU definīcija nav perfekta, bet eh, tā ļoti labi darbojas attiecībā uz eh, vairākumu MBU Eiropas Savienībā. Uh, jo īpaši, ja mēs to visu salīdzinām ar līdzīgām definīcijām citās pasaules daļās. Mēs rādzam, ka Eiropas Savienībā eh, tas darbojas daudz labāk. 2016. gadā tika pieņemts tiesas lēmums par ECA eh, e administratīvo lēmumu, eh, ķimisko vielu aģentūra, kur bija runa par divu uzņēmumu klasificēšanu par MBU vai nē. Tiesa atcēla EK administratīvo lēmumu, uzskatot, ka definīcijas piemērošanas veids bija daudz ierobežojošāks nekā definīcijas formulējums, un tas arī aizsāka mūsu darbu pie MBU definīcijas. Uh, Ko esam līdz šim paveikuši? Esam publicējuši sākotnējo ietekmes izvērtējumu. Tas ir mūsu labākās likumdošanas portālā. Tas notika 2017. gada jūnijā. Mums ir arī bijušas divas apspriedes ar MBU asociācijām, un pēdējā apspriede notika šī gada janvārī. Esam uzsākuši MBU aptauju, un tā beidzās pirms dažām dienām, 19. martā. Rezultātus pavisam drīz publicēsim. Šāds mērķiecīgs MVU aptaujas ļauj mums um, konsultēties ar MVU, kas ir guvuši labumu no MVU definīcijas. Tāpat arī mums notiek publiskās konsultācijas, kurām ir paredzēts beigties 6. maijā. Vienlaicīgi esam piesaistījuši arī konsultantu, kas izvērtē jautājums, kas ir saistīti ar uh, definīcijas uh, grozīšanu. Šis darbs tiks uh, pabeigts pirms vasaras sākuma. Tas nozīmē, ka mēs varēsim nākt klajā ar kaut ko plašāku rudens pirmajā pusē. Kādas ir problēmas? No nu, viens puses mēs vēlētos tādu definīciju, kas nodrošinātu atbalstu tiem uzņēmumiem, kam šāds atbalsts ir patiešām vajadzīgs. Un izvairītos no tā, ka liela uzņēmumi izveido kaut kādas čaulas, kas ļauj tiem gūt labumu no MPU definīcijas. Bet no otras puses mēs vēlamies arī kaut ko pavisam vienkāršu. Galu galā šeit ir runa par MVU. Šie uzdevumi nav, nav vienkārši, dažkārt tie ir pat pretrunīgi. Pašreizējā definīcijā ir divi kritēriji eh, - personāls un finanses. Taču, lai mēs varētu labāk definēt šos skaitļus, mums ir jādomā arī par īpašumtiesībām. Varbūt kaut kāda daļa no šiem BU pieder lielākam uzņēmumam. Bet ir arī ģimenes uzņēmumi, kuriem nav citu saikņu. Ir arī tādi MVU, kas ir aizsākums lielākam uzņēmumam, un aiz šī mazā uzņēmuma slēpjas um, lielā uzņēmuma peļņa. Tātad, ja mēs to visu ņemam vērā, tad situācija kļūst sarešķītāka. Pašlaik savā sākotnējā ietekmes izvērtējumā mēs jau runājām par to, ka pirmā kārtām ir jāpārbauda trīs punkti. Pirmais - vajadzētu pielāgot griestus um, produktivitātei. Tas jau ir uh, rekomendācijas tekstā, un tas ir kaut kas normāls. Nākamais mēs vēlētos arī novērst uh, trūkumu, uh, kas tika atklāts tiesas lēmumā Mēs eh, mēģināsim pielāgot eh, definīciju tiem uzņēmumiem, kam šī definīcija ir patiešām vajadzīga, un nevis lielākiem uzņēmumiem. Tāpat eh, šajā sākuma ietekmes izvērtējumā mēs norādījām, kā vēlamies palīdzēt jaunu uzņēmumiem, kuriem ir iespēja kļūt lielākiem. Mēs vēlētos, lai tas tiek darīts Eiropā. Mēs varētu šeit pielāgot laiku kamēr uzņēmums auga, bet kamēr to vēl ar vienu var uzskatīt par MBU. Ir arī vairākas problēmas, ko MBU asociācijas ir uzrādījušas, tāpat arī aģentūras ir iesaistījušās šajā darbā, un mēs eh, mēģinam to visu ņemt vērā. Divi pavisam konkrēti jautājumi, kurus pieminēja referents un eh, deputāti, kas izteicās. Pirmām kārtām vēlos norādīt, ka šis mītkaps ir vidējas kapitalizācijas uzņēmumu jautājums. Ir ļoti nozīmīgs, jo mēs uzskatām, ka šī uzņēmuma sastāda ļoti svarīgu daļu Eiropas uzņēmē darbībā. Bet vai mums vajadzētu tos iekļaut šajā definīcijā, vai arī paredzēt viņiem kaut ko pavisam īpašu? Ja mēs iekļaujam uh, mitkaps uh, eh, MBU definīcijā, tad visticamāk šie uzņēmumi varēs gūt labumu arī no šīs īpašās attieksmes, un tas savukārt nāks par ļaunu mazākiem uzņēmumiem. Mums vajadzētu izveidot atsevišķu politiku attiecībā uz uzņēmumiem ar vidēju kapitalizāciju. Tāpat ir arī citi kritēriji - eksporta kritēriji, kapitāla kritēriji. Arī tādus varētu piemērot. Bet šeit atgādināšu, ka mēs vēlamies visu mm, saglabāt pēc iespējas vienkāršāku. Ja runa par eksporta kritērijiem, tad kas notiks ar šiem tradicionāliem MVU, kas neeksportē, vai viņi vairs netiks iekļauti? Mums eh, vajadzētu ņemt vērā visus šos apsvērumus. Iesaistītās puses arī aicināja pārdomāt, vai vajadzētu strādāt ar rekomendācijām vai izmantot eh, citu eh, tiesisko bāzi, kā piemēram regulu. Priekšsēdētājs, ne, neizsakieties pārāk ilgi, vēl pāris minūtes jums. Pašlaik rekomendācija atbilst Eiropas Savienības vajadzībām, jo uh, Līdz ar to dalībvalstis var izmantot šo kopējo pamatu un pēc tam uh, pielāgot to katras tautsāniecības vajadzībām. Tas būtu viss. Paldies par uzmanību. Es jau negribēju, lai jūs pārstāt runāt pēc 20 sekundēm. Esmu um, gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mēs uh, vēlamies tagad uzklausīt referentu jo šīs diskusijas bija ļoti svarīgas, un mēs eh, gribam dzirdēt to, kas ir sakāms referentam. ITR komitejā mēs esam atbildīgi par MBU nākotni mūsu kontinentā, un tieši tāpēc MBU definīcija ir ļoti svarīga. Markus, tagad jums eh, iespēja atbildēt jautājumiem. Jā, paldies, eh, Ježī. Es arī uzskatu, ka šīs diskusijas bija ļoti bagātinošas, un uh, Es priecājos, ka mēs, kā Eiropas parlaments, būsim spējīgi arī dot savu ieguldījumu šajās konsultācijās. Konsultāciju rezultāti būs gatavi tikai rudenī. Un tad jau būs par vēlu nākt klajā ar Eiropas parlamentā iniciatīvām. Es gribētu atbalstīt tos, kas runāja par to, ka mums nevajadzētu pārāk daudz grozīt MVU definīciju. Par to jau nav runa šajā iniciatīvā. Mēs vēlamies atgādināt, ka pēdējos 15 gados ir noticis ļoti daudz, un mums vajadzētu arī uh, ņemt vērā asociācija teikto, varbūt mums vajadzētu paaugstināt darbinieku skaitu, arī apgrozījumu skaitļus varbūt mums vajadzētu pavilkt uz augšu, jo Tas atbilst pēdējo gadu attīstībai. Mums vajadzētu pielāgoties laika prasībām. Uzskatu, ka šeit mēs varētu panākt vienotību. Vēl ļoti daudz tika runāts par to, ka nevajadzētu koncentrēties uz vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem. Es nevēlos šeit eh, sajaukt kopā divas lietas. Un piekrītu komisijai, ka attiecībā uz vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem mums vajadzētu atrast viņiem pilnīgi atsevišķu regulējumu. Bet uh, ir skaidrs, ka, ja mēs paskatāmies uz, piemēram, uz jaunajām piegādātāju struktūrām Eiropas aizsardzības uh, savienībai šeit, šīm īpašajām struktūrām ir vajadzīga arī īpaša piekļuve, jo mm, savādāk šie uzņēmumi nespēs tikt galā ar visām konkursu prasībām. Uh, un uzņēmumi zem 250 darbiniekiem ir vienkārši par mazu. Kāpēc mēs nevarētu izveidot šeit īpašu uzņēmumu kategoriju? Un nu, mēs sakam, ka jūs esat firma ar līdz 2000 darbinieku, esat izpildījuši lūk šādus kritērijus, jums arī nav nekādu atvesināto uzņēmumu, un tad mēs jums varam palīdzēt ar īpašu piekļuvi šai Eiropas aizsardzības iniciatīvai. Tas būtu tāds tipisks piemērs. Otrs piemērs. Tika paustas bāžas par eksportējošiem uzņēmumiem, bet Ja ir runa par uzņēmumiem, kuriem ir ļoti liels eksporta īpatsvars, bet ļoti maz darbinieku, kāpēc mēs nevarētu šādiem uzņēmumiem izveidot eh, īpašu palīdzību no Eiropas Savienības puses? MVU mm, definīcija tas būtu kaut kas viens, bet eh, mums vajadzētu domāt arī par uh, Eh, šādiem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, kas vēlas iet uz priekšu, kas vēlas iesaistīties Eiropas struktūrās, tiem ir vajadzīgi jauni piedāvājumi. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu šīs uzņēmuma kategorijas padarīt izmērāmas. Es piekrītu Eiropas komisijas priekšlikumā, mums vajadzētu pielāgot MVU definīciju, bet eh, tam visam arī nāk klāt tas, ka attiecībā uz vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem mums vajadzētu izveidot atsevišķus kritērijus un atsevišķas atbalsta struktūras. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties, jo deputātu izteikumi iet aptuveni tajā pašā virzienā. Un pašā noslēgumā. Ja mēs vēlamies pagarināt grozījuma iesniegšanas termiņu, tad mēs varētu pagarināt par divām nedēļām. Bet mums nevajadzētu pilnībā apgriezt ar kājām gaisā visu laika grafiku. Es būtu ļoti priecīgs, ja mēs paplašinam šo termiņu par divām nedēļām, bet, protams, mēs nevaram to pagarināt līdz komisijas konsultāciju beigām, jo tad mūsu iniciatīvai vairs nebūs jēgas. Bet, nu, varu pagarināt šo termiņu par divām nedēļām, lai jūs varētu vēl visu apdomāt. Paldies eh, referentām. Paldies, Markus. Liels paldies par eh, jūsu teikto un paldies arī par izrādīto elastīgumu. Tagad es vēlētos uh, pateikties visiem par debatēm. Tās bija tiešām ļoti interesantas. Tās paldies ānu referentiem, arī Eiropas komisijai par stāstīto. Markus, mēs varam vienoties, ka termiņš grozījuma iesniegšanai pār šo rezolūcijas priekšlikumu ir 9. aprīlis. 9. aprīlis. Pēc divām nedēļām jo tāds ir politisko grupu un arī referenta viedoklis. Tad, iespējams, ITRE komitejā mēs varētu balsot 16. maijā, savukārt plenāra sēdē 2018. gada jūlijā. Lielas paldies par eh, labajām diskusijām. Tagad es vēlētos dot vārdu pirmajai mūsu ITRE komitejas vicepriekšādātājai un viņa vadīs nākamo sanāksmes daļu. Patricija, liels paldies par to, ka piekritāt. Varat ieņemt manu vietu. Nomainīsim vārdu zīmes. Un šeit jums ir arī pieejams tulkojums poļu valodā. Piecu minūšu pārtraukums, jo mums ir paredzēts sākt pulkstens desmitos. Is, can we start? Vai mēs varam sākt? Lūdzu, sāksim. Yeah. Il faut faire un vote. Test vote. Hein? Grazie, possiamo cominciare la nostra seduta di voto? Paldies, sāksim balsot. Vispirms pārbaudas balsojums. Šodien spīd saulīte. Kam patīk saule, tas balso jā, kam nepatīk, tas balso nē. Sākam balsot. Come sempre un pipie di troppo. Hm? No ETP ir Trīs par daudz, trīs liekie. Vai ETP varētu pārbaudīt, kā tad tā? Due, ancora due da togliere, prego. Divi, vēl par, vēl divi liekie. Mums vēl divi liekie. Tagad četri liekie. Lūdzu, vai jūs varētu man palīdzēt? Vēl divi liekie. Scusate, posso? Piedodiet. Mums taču jāturpina, ir divi liekie. No, nessuno mi tira fuori. Ma è giusto il sistema, è corretto. Lui vedi, è corretto. Sistēma darbojas. You love this committee too much. Jums pārāk mīlat šo komiteju. Eh, eh, eh. Karins, please. Karin, lūdzu. Sorry, you have to resolve this. Piedošana, jums ir jāatrisina šī situācija eh, dažu minūšu laikā, ne stundu laikā.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 SED viss kārtībā, S un D viss kārtībā, ETP vēl viens liekais. Madame? Madame Viana, for the point of order. Quelle madame? Madame Viana, S&P. Viana? Oui. Ah, che nome dice? Madame Viana. Werner, ah. Tu? There's a group. Chairman, if the EPP priekšsēdē ETP šo problēmu nespējiet atrisināt, tad lūdzu vienkārši viņu balsis diskvalificējiet, kamēr viņi tiks skaidrībā paši ar sevi. Mr. Karins, please, this situation is... Kāriņa kungs, lūdzu, tā ir smieklīga situācija, jums tā ir jāatrisina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 piedošanu, tad es piedāvāju divu minūšu pārtraukumu, un man būs jārunā ar ETP divas minūtes lūdzu. Es piedāvāju uh, eh, lieko ETP deputāti izraidīt no zāles. Mm. Labi, turpinam balsot. Un es ceru, ka šādas situācijas neatkārtosies. Tas ir ļoti nepatīkami. Vērneres skundze lūdza vārdu par reglamentu. Es lūdzu mūsu pirmajā balsojumā par gāzes direktīvu balsošanas atlikšanu, kamēr komisijas ietekmes novērtējums būs prezentēts, jo institūcija vienošanās paredz, ka ietekmes novērtējumam ir jābūt pirms balsojuma. O... Proti. E, trešais e, apakšpunkts, trešā rindkopa - Tools for Better Lawmaking. Tā tad ir iesniegums atlikt balsojumu uz reglamentu 190. pānta pamata. Debates nav paredzētas. Es nezinu, vai četri kolēģi Ferneres kundzes e, priekšlikumu atbalstīs. Mums pat ir pieci. Ar to pietiek. Tā tad ir jābalso par Werneras kundzes priekšlikumu, kas ir par balsojuma atlikšanu un kas ir pret balsojuma atlikšanu. Mēs balsosim elektroniski, sākam balsot. So I think you have to make clear how... Jums laikam ir jāpaskaidro, kā mums jābalso, lai tomēr būtu balsojums. Kas ir par balsojuma atlikšanu? Tam jābalso jā. Kas nevēlas atlikt balsojumu, tam jābalso nē. Kas ir par balsojuma atlikšanu? Sākam balsot. One EPP. Check. Joprojām viens liekais ETP. Beidzam balsot. Priekšlikums atlītu balsojumu neguva atbalstu. Tātad mēs balsosim. Labi. Balsosim par Būzeka kunga ziņojumu. Runa ir par Eiropas parlamenta un padomes direktīvas priešlikumu par vienotiem noteikumiem dabasgāzes vienotiem tirgumu. Balsosim par 8, 9, 10, 11, 12 blokā E, elektroniski. Sākam balsot, tātad šī grozījuma nosauktiem numuriem. Jo prom jām ir viens liekais ETP deputāts. Es ceru, ka man nebūs katru reizi jāatkārto. Viens liekais ETP, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 38. 35. 6. blokā, kas ir pār, kas ir pret, kas saturas, pieņemts. Div, otrais grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad 31. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 131. pār, pret, atturas, noraidīts. 40. pār, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss un 6. kopā par, pret, atturas, pieņemti. 64. grozījums un 66. blokā pārpret atturas noraidīts. 88, 89 pārpret atturas noraidīts. Viņa 70. par pret atturas noraidīts. 71, 72, 73 ir identiski uh, pārpret atturas noraidīts. 74 pārpret atturas pieņemts. 7. kompromiss pārpret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 97. grozījums par pret atturas pieņemts. 100, 101, Eh, identiski par, pret, atturas, noraidīts. 102 par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 9 par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. CA2, CA11 kompromiss pārpret atturas pieņemti. Divpadsmitais pārpret atturas pieņemts. Tas bija kompromiss. Kompromiss 13 pārpret atturas pieņemts. 130. grozījums pār pret atturas noraidīts. 14. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 137, 138 pār pret atturas noraidīti. 141, 142 eh, identiski pār pret atturas noraidīti. Pirmais pār pret atturas noraidīts. 33 pār pret atturas noraidīts. 34 pār pret pret atturas noraidīts. 14 un 15 identiski pār pret atturas atturas noraidīti, 16 par, pret, atturas noraidīts, 17. 16 atvainojiet, e, pārbaudīsim elektroniski 16. Sākam balsot par 16. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts.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 37. grozījums pārpret atturas noraidīts. Un tagad būs elektronisks balsojums par eh, grozīto uh, tekstu. Kopumā uh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par starp institūciju eh, mandātu, eh, sarunu mandātu. Sākam balsot, beidzam balsot. Kvalificēts vairākums, pieņemts sarunu mandāts, apsveicam Būzeka kungu mūsu referentu. Un tagad otrā, otrs balsojums būs. Proti priekšlikums Eiropas parlamenta un padomas regulē par Eiropas uzņēmēju darbības statistiku, ar ko groza regulu EK 184-2005 un atceļ desmit tiesību aktu uzņēmēju darbības statistikas jomā. Eh, Levandovska kungs ir eh, referents. 42. Eh, balsojums pārpret atturas pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 43. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 53. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 77. grozījums par pret atturas pārbaudam elektroniski. 77. grozījums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, laikam daži vēl nav. Beidzam balsot. viens liekais ETP. Labi, tagad eh, varam beigt balsot. Un grozījums pieņemts. 77. 12. Eh, grozījumu tagad pārpret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 81. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 83 par, pret, atturas, noraidīts. 84 pār, pret, atturas, noraidīts. 18 par, pret, atturas pieņemts. 85. 86 to te, eh, tomēr par, pret, atturas. Tātad pārbaudīsim elektroniski. 86. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot joprojām viens liekais ETP lūdzu, vienu kartīti izņemiet, beidzam balsot, noraidīts grozījums. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 92 par, pret, atturas, laikam tas pats uh, vairākums, kas iepriekš. 94 pārpret atturas noraidīts. Piektais kompromiss pārpret atturas pieņemts. 23 pārpret atturas pieņemts. 95 pārpret atturas pieņemts. Sastais kompromiss pārpret atturas pieņemts. 102 grozījums pārpret atturas noraidīts. 103. pār pret atturas pārbaudam. Ja necelsiet skaidru rokas, mums nāksies pārbaudi balsojums, terēt laiku. Tas ir jūs ziņā, 103. pārbaudam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts grozījums. 104 pār pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 107 pār pret atturas noraidīts. 108 pār pret atturas noraidīts. 113 pār pret atturas norādīts 114 pār, pret atturas norādīts 8. kompromiss. Lai netērētu laiku, balsosim uzreiz elektroniski. 8. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts astotais kompromiss. Un tagad uh, uh, 115 par pret atturas noraidīts. 121 par pret atturas noraidīts. 133 pārpret piedošanu. 133 pār, pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par, pret atturas pieņemts. 29. par, pret atturas pieņemts. Otrais par, pret atturas pieņemts. Trešais par, pret atturas pieņemts 30. pār, pret, atturas, pieņemts, 31 pār, pret, atturas, pieņemts. 36 pār, pret, atturas, pieņemts, 37 pār, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 37. grozījums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts grozījums. 39 pār, pret, atturas, pieņemts. 40 pār, pret, atturas, pieņemts. 4 pār, pret, atturas, pieņemts. 5 pār, pret, atturas, pieņemts. 41 pār pret atturas pieņemts. Un visbeidzot, gala balsojums vispirms par grozīto uh, ziņojumu kopumā uh, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Apstiprināts. Un tagad balsosim atkal elektronisku par institūciju sarunu sākšanu, atkal elektronisks balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Mums ir nepieciešams kvalificēts vairākums. Tātad mandāts sarunām ir dots Levandovska kungam apsveicam ar to pašu. Un mūsu pēdējais balsojums šorīt direktīva par eko dizainu, referente Rivāzī kundze. Vispirms pirmai, piektais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums pār, pret atturas pieņemts. 118 pār, pret atturas pieņemts. 6. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 7. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. Grozījums 21 Tūlīt pat elektroniski balsosim. 21. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums 21 ir pieņemts. 22. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 27. grozījums. Tūlīt sāksim elektroniski, lai nezaudētu laiku. 27. grozījums. Balsam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems grozījums. Astotais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudam. Pārbaudam astoto kompromisu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, vai kāds grib vēl balsot, beidzam balsot. Noraidīts atvainojiet. Laikam vajadzēja uzreiz balsot elektroniski. Un tagad nākamie grozījumi 28. dalītais balsojums pirmā daļa par pret, atturas pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas noraidīts. 31. grozījums pār, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. 31. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, vēl rūks dažu balsu? Beidzam balsot. 31. grozījums pieņemts. 30. 4. grozījums pār. Pret. Atturas pieņemts. 61. grozījums pār. Pret. Atturas pieņemts man šķiet, ka loģiski vajadzēja būt vairākam, bet, ja gribat pārbaudam, tātad 61. elektronisks pārbaudījums. Vēl vienas balss trūkst, vai visi tagad nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Uzreiz balsosim elektroniski par devīto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss. Tagad grozījums 32 par, pret, atturas, balsosim elektroniski, jo te varētu arī atšķirties. Elektroniskais balsojums par 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Papildinājums desmitam kompromisam pār pret atturas pārbaudam elektroniski. E, mm, papildinājums desmitam kompromisam sākam balsot. Daži vēl trūka, bet tagad beidzam balsot un noraidīts. 11. pār pret atturas pieņemts, tas bija kompromiss. Tagad papildinājums 11. kompromisam uzreiz balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12, 12, 12. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 47. grozījums par, pret, atturas, at, noraidīts, vai gribam pārbaudīt. Tātad 47. grozījums. Sākam elektronisko pārbaudas balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. Eh, grozījums eh, kompromiss pārpret atturas pieņemts. 14. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 55. grozījums pār pret atturas noraidīts. 15. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 57. grozījums. Sākam uzreiz elektroniski. 57. sākam balsot. Mm, vēl trūkstam daži, trūks dažas balss. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Mm, noraidīts. 59. grozījums. Sākam uzreiz elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 60. grozījums pār. Pret atturas noraidīts. Nu, 62. grozījums. Uzreiz balsosim elektroniski. Sākam balsot pa 62. grozījumu. Lūdzu, balsojiet visi. Beidzam balsot noraidīts. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār pret atturas noraidīts. Piedošanu pieņemts. Trešais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Septītais grozījums pār pret atturas noraidīts Pārbaudam, tātad septītais grozījums. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Paldies, ka mudinājāt pārbaudīt. Ceturtais kompromiss. Balsam elektroniski uzreiz. Par ceturto kompromisu sākam balsot. Vēl kādam jābalso? Vēl trūkst daži balsts, tagad beidzam balsot. CA4 pieņemts. 11. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Tātad pārbaudam 11. grozījumu. Nu jā, e, e, sākam balsot. Vēl trūkst daži tagad. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Piedošana, kolēģi, piedošana. Un tagad gala balsojums eh, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens liekais ETP. Labi, tagad kārtībā. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums. Sveicam Rivāzī kundzi. tam nav sakara ar balsojumu, bet ar nākamo izskatāmo jautājumu, tad man jāskrien uz lidostu. Es neatradu atzinumu par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā internetā, lai gan ir šodien līdz šodienai tam bija jābūt. Es gribu jautāt eh, sekretariatam, bet tas ir demokrātiski. Es esmu ēnu referente un īstenībā nav steigas, jo uh, eh, kaut nedara neko citu ko viņi nedarīja vakar. Tātad tehnisks jautājums, vai eh, aplūko šo jautājumu šodien vai nē? Kolēģi, tie, kas vēlas pamest zāli, lūdzu dariet to klusu. possiamo continuare pregando di... Signora Spaisi, allora. Lūdzu, kolēģi, turpināsim. Possiamo continuare allora? Il prossimo punto. Tagad turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Kā jau minēja, valoda līdztiesība digitālajā laikmetā. Atzinumu sagatavotāja ir Maris Martijas kundze. di continuare saremmo grati. Eh. Lūdzu, kolēģi, ievērojiet kārtību, gribam turpināt darbu. Saskaņā ar uh, 54. pantu mēs nodarbojamies ar šo jautājumu. Vadošā komiteja šeit ir uh, kultūras komiteja. Šeit ir runa par pētniecību, digitālo jomu. Tādēļ mūsu komiteja ir uh, konsultatīva, mums ir paredzēts 30 minūtes debatēm, un ar to arī vēlos dot vārdu Matiesas kundzei 5 minūtes, lai prezentētu šo atzinumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Foi feito pela colega uh, em relação aos prazos muito curtos desta opinião. Uh,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 Te bija runa par to, vai mēs dalīsim atbildību par šo ziņumu vai nē, vai abas komitejas kult un itri būs par to atbildīgas. Un viss šis laiks tika izmantots šī lēmuma pieņemšanai, tāpēc arī mums nebija laika sagatavot grozījumus. Domāju, ka mums vajadzētu pieņemt gala lēmumu, un es īsti nesaprotu, kāpēc jūs esat to izvēlējušies. Mēs esam gatavi kā referenti darboties un, protams, ir jārunā arī par pašu saturu. Mēģināšu izteikties īsi, bet eh, valodas nozīme digitālajā laikmetā ir neatsverama. Galu galā daudzvalodība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, Un uh, tieši tāpēc mums arī ir jāizvirza sev šādi mērķi. Domājot par daudzvaldību digitālajā laikmetā, mums ir 24 oficiālās valodas, vairāk nekā 60 reģionālās valodas, un, lai visas šīs valodas varētu attīstīties digitālajā laikmetā, ir vajadzīgi uh, tehnoloģiskie rīki, kas ļautu piekļūt visiem cilvēkiem un kas ļautu nodrošināt viņiem vajadzīgos pakāpojumus. Bieži vien tehnoloģiskās valodas var ietekmēt eh, dabīgās valodas, un tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz mūsu komitejas mērķiem. Esmu mēģinājusi nodrošināt tādu tehnoloģisko valodu, kas ļautu izdzīvot pilnīgi visām valodām digitālajā laikmetā. Kā jau es nor norādīju, es pieturos pie mūsu komitejas pilnvarām. Visi pārējie jautājumi tiks skatīti kultu komitejā. Jau vakar šajā komitejā tika runāts par šo ziņojumu. ITRE komitejā mēs esam atbildīgi par četriem punktiem un es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos. Pirmām kārtām lieldati. Mēs zinām, ka valodas ir ļoti būtiskas arī attiecībā uz lieldatiem, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga kopīga platforma, kas varētu uh, būtu pamats tālākajiem pētījumiem, lai varētu domāt par valodu tehnoloģijām un arī par mākslīgo intelektu. Otrais punkts - pētniecība. Mums ir vajadzīgas saskaņotas iniciatīvas, kurām tiktu nodrošināts atbilstošs finansējums ilgtermiņā un arī lielos apmēros, tā lai mēs varētu padziļināt zināšanas par valodām. Šeit ir jāietver arī visas iesaistītās puses, atcaucot šeit uz pētniekiem, universitātēm, bet arī uz privāto sektoru, jo, jūpaši, jo īpaši uz MVU. Mums ir jāiesaist arī citas nozares, kas varētu dot savu ieguldījumu. Šiem um, pētījumiem, protams, būs vajadzīgs finansējums, un finansējums būtu jāparedz apvāršņi 2020 ietveros, 20 bet, protams, arī devītās pētniecības pamatprogrammas ietveros. Mēs varēsim nodrošināt panākumus tikai tad, ja šī platforma būs ar brīvo piekļuvi un kas iekļaus dažādus vajadzīgos instrumentus valodu tehnoloģijām, kas ļautu mm, to visu attīstīt augstā līmenī. Attiecībā uz MVU vajadzētu nodrošināt, lai MVU var piekļūt dažādiem valodu un tehnoloģiju rīkiem, varētu izveidot kredītlīnijas eh, portālu eh, tulkojumiem. Šos tulkojumus vajadzētu nodrošināt visās valodās. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks instruments, kā mēs varētu veicināt MBU izaugsmi un arī eh, to iesaisti sabiedriskajā sektorā. Mums ir jādomā arī par iedzīvotāju un darbinieku brīvu pārvietošanos. Visiem šiem iedzīvotājiem ir jādod piekļuve vajadzīgiem pakalpojumiem savā valodā. Tātad te ir runa par to, ka gan valodas, gan arī valoda tehnoloģijas spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Mums vajadzētu dot arī atbalstu pašvaldībām un uh, reģionālajām pārvaldēm, lai šī izaugsme būtu novatoriska un iekļaujoša. Tas būtu pats svarīgākais, ko es vēlējos teikt attiecībā uz mūsu komitejas kompetenci šajā jautājumā. Mēs visi esam gatavi atbalstīt kultūru un valodu daudzveidību Eiropas Savienībā, izvairoties no minoritāšu valodu apspiešanas, bet vienlaicīgi mums jādomā arī par digitālā laikmeta tehnoloģisko nodrošinājumu. Lielas paldies par eh, šo prezentāciju. Tagad pāriesim pie ānu referentiem vai aizvietotājiem. Tagad tāds partijas grupa. Mačī ir. E... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vēlos apsveikt jūs, ka tik īsā laikā paveicāt lielisku darbu. Tas tiešām bija grūti. Referente jau pastāstīja par saturu, un to es nekomentēšu. Es pilnībā atbalstu šo atzinumu. Mēs tagad strādājam pie grozījumu priekšlikumu sagatavošanas, lai vienkārši uzsvērtu zināmus aspektus priekšlikumam. Vēlos paust pāris um, pārdomas par šo pieju no apakšas uz augšu ir tikus veikta analīze par Eiropas valodām. Vēlos uzsvērt, ka šeit runa par daudzvalodu, nevis par daudzvalodību, bet par tehniskajiem aspektiem. Šeit ir milzīga plaisa starp angļu valodu un citām valodām, starp lielajām valodām, mazajām valodām, bet tas ir saistīts ar tehniskajām niansēm. Šeit nav runa par šo multikulturālismu kā tādu. Tādēļ par to diskutē gan kultūras, gan mūsu komitejā. Uh, Iespējams, tas ir pareizi, ka kultūras komiteja uh, strādā pie šī ziņojuma, jo tas attiecas uz valodu, taču šeit ir runa par tehniskajiem risinājumiem. Nākamais punkts. Vēlos pieminēt piemēru par to, kādēļ tas tehniskā ziņā šobrīd ir tik nozīmīgi. Piemēram, ņemot vērā nesenu no attīstību saistībā ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, kā sejas atzīšana, dažādi jauninājumi tūkošanas jomā. Piemēram, pašbraucošie automobīļi. Ko tas īsti nozīmē? ka šis automobils tiek uh, novietots konkrētos apstākļos un viņam ir jāapgūst šie apstākļi, piemēram, kalna apvidus vai pilsēta. Nu, kā tas darbosies? Un, ja mēs palūkojamies uz uh, valodām, šeit arī ir jāņem vērā vietējā apstākļa, vietējā situācija. Šeit ir nepieciešams apkopot konkrētus datus, uh, un lielākoties kompetences zināšanas ir pieejamas angļu valodā. Tās ir nepieciešams pārnest citās valodās, tādēļ mums ir nepieciešama šī politiskā pieeja. Tādēļ šis uh, atzinums ir būtisks, tas šeit sagatavots atzinums ļoti labā pamatotā veidā. Un tagad mēs meklējam atbalstu, balstoties uz šo atzinumu. Mēs vēlamies piedāvāt mūsu pievienoto vērtību Eiropas kontekstā. Tas būs tas risinājums, lai varētu īstenot Eiropas vērtības saistībā ar daudzvalodības principiem. Paldies! Nākamais runātājs Mūdīkungs lūdzu. Vairāk? Ah, pamūdi. Thank you, Patricia. It's, uh, it's uh, Madam Griffin. Paldies, uh, Patricija Grifins kundze. Es esmu Priekšsēdētāja runā bez mikrofona. Okay. Thank you, Patricia. Uh, this is... Uh, paldies, Patricija. Šis ir piemērs uh, lietām, kā angļu valoda atbalsta somu valodu. Es pilnībā varu atbalstīt kolēģa paustos komentārus. Mēs atbalstam šo pieeju. Un uh, ir Bažas par to, ka digitālajā pasaulē ir pazudījis daudzas valodas, ir milzīga plaisa starp angļu valodas izmantošanu citām valodām jau no tehnoloģija laikmetā. Tas eh, šeit jāpiemina tāda aspekti, kā dažādās uh, sabiedrības vecumu grupas un arī dažādās valstis. Uh, un uh, attiecīgi arī pieejā kvalitīvai informācijai. Mums ir nepieciešama labā sadarbības ar pētniecību un uh, ražošanas uh, sektoru, šeit jānodrošina politiskā gripa kas attiecas uz datu bāžu, tulkošanas režīmu izveidošanu visām Eiropas Savienības valodām. Uh, šeit eh, visu nevar atstāt privātu uzņēmēju rokās. Šeit jāiesaistās politiski, jāiesaista dažādas augstskolas, universitātes, institūcijas. Un šeit mēs runājam ne tikai par angļu valodu. Saskaņā ar UNESCO pētījumu tikai 40-50% visā pasaulē tiešaistē saturi ir angļu valodā, un lai mēs varētu panākt labāku izpratni par visu pasauli, mums ir jānodrošina tulkojumi no Eiropas, starp Eiropas Savienības valodām, kā arī no arābu, ķīniešu un citām valodām mūsu Eiropas valodā. Pašreizējie tehnoloģiskie risinājumi dažādajās mazajās valodās nav pietiekami. Tādēļ mums ir jāatbalsta tehnoloģiju attīstīšana, lai veicinātu visu Eiropas Savienības valodu izmantošanu. Tehnoloģiju vidū pastāv fragmentācija, un mēs vēlamies, lai komisija uzņemas vadību, lai pārskatītu jau panākto, piemēram, apārs 2020 eh, ietvaros, CEF ietvaros un citu augstas kvalitātes tulkojumi notiek dažādās Eiropas Savienības universitātēs. Un viens no mērķiem ir izmantot komisijas rīcībā pieejušās tehnoloģijas un nodrošinot to, piemēram, ar mākoņu tehnoloģiju palīdzību. Mums ir jāveicina pētniecība, aicinām komisiju nodrošināt tādus risinājumus, lai zinātniskie pētījuma rezultāti būtu pieejami arī citās valodās, ne tikai angļu valodā. Piemēram, ja trūktu zinātniskās Nu, zinātnīs pamatots informācija par klimatu pārmaiņām somu, ungāru vai bulgāru valodās. Tas taču negatīvi ietekmētu visu Eiropu. Mums ir jānodrošina vienlīdzīga piekļuva cilvēkiem informācijai un tehnoloģijām arī valodas ziņā. Valodu tehnoloģijas šeit var palīdzēt mums visiem un izveidot daudz uh, taisnīgāku, pieejamāku Eiropu. Paldies! Paldies Terezai Grifinai! Tagad Aldes grupas vārdā Milins kundze. Milinārs kundze. Paldies uh, referentē par šo lielisku atzinumu sagatavošanu. Tas atspoguļo mūsu sadrumstaloto situāciju valodas ziņā. Mēs eh, vēlamies veicināt informētību gan Eiropas, eh, gan nacionālā līmenī. Uh, saistībā ar mūsu daudzvalodu situāciju. Ir jānodrošina līdzvērtīgas iespējas mūsu pilsoņiem, patērētājiem, uzņēmumiem, izmantojot jaunās tehnoloģijas vienotajā digitālajā tirgū. Visaptveroša pieeja ļautu nodrošināt iekļaujošu dimensiju vienotajā tirgū. arvien vairāk pieaug datoru izmantošana. Mērķis mums ir apriekot mūsu pilsoņus ar nepieciešamām zināšanām, lai gūtu visas priekšrocības no pieejamām e-pakalpojumiem dažādu, dažādos kontekstos. Uh, gan e enerģētikas, gan e-transporta un citos kontekstos. Mums ir jāņem vērā arī Eiropas kultūras vērtības. Šobrīd pastāv dažādas barjeras saistībā ar tehnoloģiskajiem risinājumiem un valodas risinājumiem e-komercijas jomā, un tas apgrūtina tiesniecību tiešsaistē. Manuprāt, Eiropas Savienības līmenī ir jānodrošina dažādi stimuli, lai daudz plašāk tiktu izmantoti pakalpojumi, kas balstās uz mākoņu tehnoloģijām un dažādām valodu tehnoloģijām. Šeit, kā jau kolēģi minēja, uh, Eh, jānodrošina iespējas, lai MVU varētu izmantot automātiskās tulkošanas eh, priekšrocības. Paldies par šo atzinumu, ar nepacietību gaidu sadarbību visu mūsu vidū. Paldies. Eh, tagad došu vārdu Zuriņo kungam, lūdzu. Paldies priekšēdājā. Sākumā vēlos uh, apsveikt uh, referenti par šo lieliski sagatavoto atzinumu. Es piekrītu viņas teiktajam. Ir ārkārtīgi būtiski, lai mums būtu kopīga platforma, lai mēs varētu izmantot uh, lielo datu tehnoloģijas. Tāpat mums ir jānodrošina arī attiecīgas apmācības MVU un jaunu uzņēmumiem. Principā visiem uzņēmumiem ir nepieciešams šāds atbalsts, bet jo īpaši MVU un jaunu uzņēmumi. Tāpat ir būtiski sniegt atbalstu valsts sektoram un lietotājiem. Daudzvalodība ir daļa no mūsu daudzveidības un identitātes, un tā ir viena no priekšrocībām Eiropas Savienībā. Es eh, tādēļ uzskatu, ka šim atzinumam ir daudz skaidrāk jāatsaucas uz Eiropas investīcijām gigabaitu tehnoloģijās, lai veicinātu dažādību, nevis to samazinātu. Tāpat ir būtiski uzsvērt priekšrocības, kas tiktu gūtas saistībā ar kohēziju valodu tehnoloģijām ir jābūt prioritārām. Protams, iesniegšu arī attiecīgus grozījumu priekšlikumus. Paldies Zariņo kungam. Vedus kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā es vēlos pateikties referentē par lielu sagatavoto atzinumu. Zaļie EFA to pilnībā atbalsta. Un, mūsuprāt, mums šeit ir ļoti būtisks mērķis. Uh, saglabāt minoritārās valodas no digitālās izzušanas. Tehnoloģijas var būt uh, lielisks uh, instruments, bet tikai tad, ja mēs uh, ieguldam attiecīgajos instrumentos. Mūsuprāt, šis atzinums ļoti labs sākums, un mēs piedāvāsim mūsu grozījumu priekšlikumus tikai, lai mm, mm, aptvertu dažas nianses. Runāt par īpašām minoritāšu valodām. Uh, tādām, kas uh, nepārstāv zināmos alfabētus, ir būtiski, lai klaviatūru ražotāji atbalsta šo valodu vērā ņemšanu, un to varētu īpaši ņemt vērā, sagatavot dažādas iepirkuma procedūras. Ļoti daudz, kas notiek tradicionālas kultūras jomās, kā, piemēram, Eiropas Savienība atbalsta titrēšanu minoritāšu valodām. Um, Un to varētu pārnest arī uz video spēlēm un aplikācijām, jo, jo īpaši bērni, kas uzaug galvenokārt eh, tādā valodā, kas ir minoritāšu valoda, bieži vien viņiem ir pieejama izglītojoša aplikācijas angļu valodā vai citās valodās, kas eh, neļauj pienācīgi apgūt savu uh, Uh, minoritātes valodu. Pilnībā piekrītu referentei par lielo datu izmantošanu, valodu tehnoloģiju izmantošanu, tas attiecas uz uh, balss atpazīšanu, mašīnu tulkošanu, kā arī citiem aspektiem datorzinību jomā. Tas viss ir jāņem vērā cilvēku valodu tehnoloģiju jomas izstrādē. Uh, Un noslēgumā tas nav jautājums par uzņēmumiem, pētniecības institūtiem. Šeit arī sabiedriskie projekti ir ļoti būtiski, lai izstrādātu tādus risinājumus, kas atbalsta šī sabiedrība valodas. Tas tad ir attiecīgi jāatbalsta atvērtā koda programmas, jānodrošina zināms finansējums. Un noslēgumā vēlos uh, atgādināt, ka nedrīkstam aizmirst uh, surdo tulkojums digitālajā valodā. Jo digitālā pasaule šobrīd atbalsta ne tikai tā, tekstus. Ir būtiski, lai cilvēki, kuriem uh, dzimtā valoda ir surdo valoda, arī varētu izmantot to digitālajā vidē. Es atbalstu atzinumu, grozījuma iesniegšanas datums ir ļoti strikts, taču es domāju, ka mūsu vidū valda vienprātība un varēsim gūt uh, tiešām uh, drīzumā atbalstu šī atzinuma pieņemšanai. Paldies! Man jāatzīst, ka mūsu komiteja šeit nav vadošā. Un šobrīd vēlos pieminēt, ka referentu nav mūsu vidū, bet viņi noteikti atbildēs jums rakstiski uz minētajiem komentāriem. Un tagad vēlos dot Matijas kundzei vārdu noslēdzošajiem komentāriem. Lūdzu utilizar muito tempo, quero apenas agradecer. Es neizteikšos, kā arī vēlējos vienkārši pateikties visiem, kas izteicās par viņu komentāriem. Kā jūs saprotat, tika pieminēti vairākie punkti. Neuzskatu, ka šeit būtu pretrunas starp uzdotajiem jautājumiem. Mums eh, vajadzētu, protams, arī domāt par tālāko darbu. Es noteikti ņemšu vērā grozījumus, kurus iesniegs kolēģi. Pašlaik eh, neredzu, ka man būtu kādi iebildumi. Tātad es akceptēšu visus grozījumus, kas eh, mana tekstu papildinās. Vēlējos norādīt, ka esam saņēmuši informāciju no sekretariāta, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir pagarināts līdz rītdienai, 2012. Šis pagarinājums nav garš, bet, nu, tas varbūt eh, dos iespēju tiem, kas vēl nav iesnieguši grozījumus, to darīt. Kā es teicu, labprāt akceptēšu visus grozījumus, es paldies visiem par darbu. Tas paldies mm, Matiesas kundzei. Tātad. Tā, tā. Nu, ir pagarināts eh, termiņš grozījuma iesniegšanai līdz 22. datumam. Lielas paldies par visu, ko esat paveikuši. Tagad pievērsīsimies ļoti svarīgam darba kārtības punktam, eh, kur ir runa par Eiropas autām enerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2019. 2020. gads, kas eh, papildina pētniecības un inovāciju pamatprogrammu apvārstas 2020. Harmsas kundze ir mūsu referente. Um, tiek gaidīts atzinums no parlamenta, pirms tiks pieņems galīgais teiks padomē, vismaz tā es saprotu šo procedūru, un došu vārdu uzreiz Harmsas kundzei, lai viņa varētu mūs iepazīstināt ar savu ziņojumu un viņas rekomendācijām. Lielas paldies! Lielas paldies visiem, kas strādā pie šī ziņojuma, paldies sekretariātam un arī komisijai. Laika grafiku esam mazliet grozījuši, tā lai mēs varētu apspriesties par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka šeit vēl ir diezgan daudz apspriežamo jautājumu, un to vajadzētu darīt rūpīgi. Es pat uzskatu, ka te ir runa par ļoti svarīgām jomām, proti te ir runa par pētniecību, mēs runājam par pētniecības programmu, kas ir Eiratom sastāvdaļa, un šeit ir Jādomā arī par to, ka pētniecība Eiratom kopienā var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, jo īpaši šeit ir runa par eh, divām jomām. Tātad eh, mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā reaktori kļūst ar vien vecāki, Tas, protams, saistās ar arvien augstāku risku un drošības jautājumiem. Mums noteikti vajadzētu domāt par šo risku. Un otra arī ļoti plaša joma, kur mēs varam intensīvi diskutēt um, Eiropā, attiecas uz uh, reaktoru novecošanās sakām. Tas nozīmē, ka notiek pakāpeniska atteikšanās no atomenerģijas, un tāpat arī ir jādomā par atkritumu mm, labāku apstrādi. Šeit nav runa tikai par ļoti bīstamajiem atkritumiem, bet arī par visu veidu atkritumiem, kādā veidā tos noglabāt, kā no tiem atbrīvoties. Uzskatu, ka tam vajadzētu būt svarīgākajam pētniecības jautājumam Eirtam kopienā. Un tas attiektos uz visām dalībvalstīm, neatkarīgi no tā, vai tās ir izvēlējušās atteikties no atomenerģijas vai nē. Mums vajadzētu norādīt, ka Zviedrija Eiropas Savienībā vienmēr tiek uzskatīta par valsti, kas ir vislabāk sagatavojusies atkritumu apsaimniekošanai. Un ir pieņemts arī tiesas spriedums, proti, ka Zviedrijas programma ir jāpārtrauc. Zviedri rēķinās, ka viss tas, ko viņi līdz šim ir izdarījuši attiecībā uz laika grafika sastādīšanu, uh, un kā, kas attiecas uz uh, aktīvu uh, darbību atkrituma apsaimniekošanā, ka tas viss tagad tiks atlikts uz ilgāku laiku. Šie ir svarīgākie punkti, kurus vajadzētu apspriest uh, Eiratom ietveros. Ņemot vērā līdzšinējo attīstību atomenerģijas jomā, Mēs redzam, ka tās izmantošana arvien samazinās Eiropas Savienībā, tam ir dažādi cēloņi. Līdz ar to es nedomāju, ka vajadzētu investēt jaunu uh, reaktoru veidu attīstīšanā mums vajadzētu visu ļoti nop nopietni izsvērt attiecībā uz uh, citām enerģijas jomām, kurās arī tiek investēts. Mums vajadzētu vairāk domāt par pielietojumu. Tieši tāpēc arī vajadzētu domāt, kā uh, varētu labāk um, palīdzēt klimata aizsardzībai. Uzskatu, ka mums vajadzētu arī apspriesties par tādiem um, jautājumiem, par kuriem apspriežas arī budžeta kontrolas komitejā. Un uh, proti mums vajadzētu domāt par uh, kodolu. Uh, Forschung in diesem Bereich uh, näher zu kommen. Um, und uh, wir haben uh, kodolfūzijas jautājumiem. Un šeit si budžeta situācija ir ļoti nozīmīga. Mums vajadzētu paskatīties, uh, kāda būs, kādas būs izdevumu kategorijas Eiropas Savienībā. Šeit mums noteikti vajadzētu pieņemt eh, daudz eh, nopietnāku pieju. Tātad, eh, kodos intereses jautājumos mums ir jāatrod uh, veids, kā rīkoties tālāk. Tas būtu viss no manas puses, un tagad arī interesi uzklausīšu ēnu referentu sakāmo. E Lielas paldies, Rebeka, par jūsu prezentāciju. Un tagad eh, došu vārdu tautas partijas grupas eh, ēnu referentam. Paldies! Tāpat kā apvārsis 2020 pašreizējā Eiratom programmā, ir pieņemta tikai pieciem gadiem, no 2014. līdz 2018. gadam, un e, to ierobežo Eiratoma līguma nosacījumi. Finansējums e, kodola enerģijai nākamajiem gadiem ir jau iekļauts daudzgadu finanšu plānā 2014-2020. Tātad pašlaik mums ir jādomā par kodola pētniecības turpināšanu Eiropas līmenī nākamajos divos gados pēc tam, kad būs beigusies pašreizējā Eiratona programma. Mēs atbalstām programmas pagarināšanu, kā to iesaka komisija. Un šeit ir jāņem vērā īpašie un arī uh, vispārīgie mērķi, proti jāveicina esošo reaktoru eksploatācijas nosacījumi, ņemot vērā to, ka zināšanas kļūst arvien plašākas un reaktori novecojas. Ir jāatrod arī ilgtermiņa risinājumi kodola atkritumiem, tā skaitā galīgajai noglabāšanai un arī pārstrādēji un pārveidošanai. Ir jāsaglabā arī zināšanas par atomu enerģiju Eiropas Savienībā, vienlaicīgi domājot par uh, radiācijas pielietojumu medicīnā un rūpniecībā. Tā skaitā ir jādomā par radioizotopu drošu piegādi. Ir jādomā arī par kodolsintēzes izmantošanu enerģijas radīšanai. Ir jāizmanto pētniecības infrastruktūra, kurai ir visas Eiropas nozīme. Uh, ir jāapkopo dalību valstu centru zināšanas, kas ļautu šīs zināšanas izmantot efektīvāk. Jāizmanto arī atbilstošas garantijas, lai kodola drošība būtu vēl augstākā līmenī gan Eiropā, gan arī visā pasaulē. Visi šie ļoti svarīgie pasākumi būtu jāietver programmā, kuram būtu savukārt jāparedz budžets. Mēs Noklausījāmies komisijas ekspertu grupas rekomendācijas, kas ietver tiešus un arī netiešus pasākumus, kas ļaus šo programmu uh, attiecīgi uzlabot. Paldies, uh, tagad uh, došu vārdu nākamajam runātājiem. Sociāldemokrāta grupas kolēģis šķiet nav klāt. Tāpēc izteiksies Engēlkungs. Paldies, priekšsādētāji! Mūsu grupa vēl ar vienu veido savu nostāju šajā jautājumā. Es eh, gribētu izcelt vairākus svarīgus punktus, neiedzinoties detaļās. Pirmkārtām, Eiratoma pētniecības un mācību programmas budžets mm, sniedz atbalstu darba vietām un ļauj nodrošināt vadošus pētījumus. Mūsu mērķis ir veidot Eiropas kodolsintēzes ceļu karti un sasniegt arī citus mērķus, kas ir svarīgi Eiropas Savienībai. Runājot par šiem jautājumiem, mums vajadzētu uz visu skatīties no pasaules perspektīvas. Jā, Vācija, Austrija un Šveica atsakās no kodola enerģijas, bet pasaulē pašlaik ir arvien vairāk kodola elektrostāciju. Vairāk nekā 40 papildu elektrostacijas ir plānošanas vai celtniecības posmā. Iestājos par lielāku finansējumu kodola pētniecībai, jo bez šāda finansējuma Eiropas Savienības klimata pārmaiņu mērķi un arī tas, ka Eiropa vēlas palikt viena no līderēm kodola enerģijas jomā, nevarēs tikt sasniegti. Mēs arī atbalstām grozījums 5. pantā, uh, kur ir runa par 2017. 2020. gada programmu, kas varētu tikt atvērta arī citām valstīm un teritorijām saistībā ar Eiratomu programmu 2014-2018. Un, protams, šeit es domāju Lielbritāniju. Pēc Lielbritānijas pārējais perioda mēs varam sagaidīt, ka sadarbība turpināsies, un uh, Eiropas Savienība turpinās strādāt ar Lielbritāniju. Uh, Mēs ceram, ka nākotnē varēsim nodrošināt uh, labu koordināciju uh, kodolu nozarē pat pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Mums ir jāvienojas par tālāku sadarbību starp Eiropas Savienību Lielbritāniju kodola pētniecības jomā. Mēs uh, labprāt arī sadarbosimies ar referenti un pārējiem ēnu referentiem, lai strādātu pie šiem jautājumiem. Lielas paldies Enkelkungam! Tagad Rikēkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs a, esam a, priecīgi, ka padomus ir iesaistījuši šajās konsultācijās. Un te ir svarīgi vairāki aspekti. Pirmkārt, protams, ir jādomā par budžetu. Un šeit ir skaidrs, ka vajadzētu mazliet pagarināt Eiropas uh, programmu, ņemot vērā mm, apvārsni 2020 ir eh, jāpagarina tā par diviem gadiem, lai mm, mēs varētu turpināt pētniecību vispārējā jomā, jo īpaši ņemot vērā to, ka Eiratom ir vairākas apašprogrammas, kas arī ir jāņem vērā. Man mm, vairs nav nekādu komentāru par summām, bet lai kāda būtu mūsu pozīcija attiecībā uz atomenerģiju, kas ir ļoti sensitīvs jautājums, ir skaidrs, ka šī pētniecības programma ir attaisnojama un tā ir jāizstāv. Protams, ka mums ir jādomā par drošības jautājumiem, bet, protams, arī atkritumu un kuļo sintēzes un iekšējās drošības aspekti centrālais arī ir ļoti svarīgi. Šie jautājumi ir ļoti aktuāli daudzās valstīs un arī tajā valstī, kurā mēs dzīvojam, un, protams, arī kaimiņu valstis ir uztraukušās. Mm, ir arī tādas valstis, kas vēlas izmantot jaunas kodola enerģijas veidus, un šeit būtu atbalstāma kodola sintēzes programma. Uh, Mums vajadzētu garantēt eh, līdzekļus eh, šīm programmām, kas, mm, ja ilgtermiņā tās netiks finansētas, tās apdraudēs visu pārējo programmu. Mēs eh, atbalstām šo priekšlikumu. Tas ļaus iesaistīt arī asociētās teritorijas. Lielbritānija līdz ar to varēs uh, darboties arī 2019. un 2020. gadā, kas būs pārejas periods, un šeit ir jāatgādina, ka Lielbritānijā ir ļoti liela nozīme gan pētniecības, gan arī atomenerģijas izmantošanas jomā. Mūsu grupa līdz ar to šo priekšlikumu var tikai un vienīgi atbalstīt. Paldies! Lielas paldies! Eh, tagad eh, goja grupas vārdā Matijas Skundze. Paldies, priekšādātāji! Sākumā vēlētos pateikties referentēji par ļoti labi sagatavoto darbu. Mūsu grupā nav kopējas nostājas par kodolenerģiju. Mēs esam runājuši par to, ka vajadzētu atbalstīt Eiratom programmu. Nevajadzētu to visu jaukt ar atbalstu atomenerģijai. Uzskatām, ka ir sasniegti visi nosacījumi, lai varētu uzstādīt šeit noteikts robežvērtības. Nevēlos iedziļināties detaļās, bet eh, ņemot vērā to, ka manā grupā viedokļi ļoti dažādi, es eh, vēlētos eh, šeit izteikt dažus punktus, kas sasaucās arī ar referentes viedokli. Mums vajadzētu nošķirt šīs programmas turpināšanu no mūsu darba klimata pārmaiņu pētniecības jomā. Pats svarīgākais ir domāt par enerģijas drošību. Mums vajadzētu turpināt investēt alternatīvos enerģijas avotos un attiecīgā pētniecībā. Mēs piekrītam tām, kas tika teikts par finansējumu, kas ir vajadzīgs atom energostaciju likvidēšanai, drošības uzlabošanai un tā tālāk. Un tas nekādā veidā nav saistāms ar mūsu personīgo viedokli par atomenerģiju. Tagad es personīgi vēlētos norādīt, ka es nevēlos, lai tiktu uh, ieguldītas vēl papildu investīcijas atomenerģijā. Es nedomāju, ka tai vajadzētu būt mūsu prioritātei. Mums vajadzētu nākotnē aizmirst par atomenerģijas izmantošanu. Un tieši tāpēc es pievērsīšu ar vien lielāku uzmanību šiem priekšlikumiem. Lielas paldies tagad ENF grupas ANU referentē. Paldies priekšsādātāji. Es vēlētos atbalstīt Eiratomu Pirmkārtām es vēlētos norādīt, ka e, komisijas piedāvātajā tekstā ir atsauces uz e, bezoglekļu enerģiju un tā skaitā uz atomenerģiju. Šeit e, galvenokārt tiek runāts par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Es vēlētos atgādināt, ka tās valstis, kas vismazāk uh, saražo CO2, ir tieši tās, kas izvēlas atomenerģiju. Tāpēc mums vajadzētu turpināt sadarbību ar Lielbritāniju, ja viņi to vēlas. Mūsu valstu nodrošināšana ar enerģiju ir mm, ļoti būtiska, bet vienlaicīgi ir jāatcerās arī par medicīnas jomu, kur miljoniem pacientu ir atkarīgi no šādiem avotiem. Mums vajadzētu arī uh, domāt par mūsu valstu stabilitāti. Uh, Mums eh, ir jāatcerās arī, ka Lielbritānijā atrodas mūsu kopīgais centrs, kuras sadarbojamies ar eh, Krieviju. Un mums vajadzētu arī uzsvērt, uzsvērt ka eh, kodos sintēzes pētniecība arī ir kopējs projekts, kas ļauj mums samazināt CO2 izmešus. Eiratoms ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu mūsu valstu neatkarību 330 eh, miljārdi eiro, kas tiek piešķirti eh, šai, šai aģentūrai, ļauj šo neatkarību veicināt. Un tāpat arī tas ir ļoti būtiski ne tikai kodola enerģijas pētniecībai, bet arī eh, šie līdzekļi var tikt ieguldīti atkrituma apsaimniekošanā vai arī atomu energostaciju nojaukšanā. Mēs ceram, ka uh, Zaļā grupa meklēs eh, kopējas intereses un neizvēlēsies šeit eh, dogmatisku pieju atomenerģijai. Lielas paldies. Eh, Tagad vārds Količek kungam. Paldies, es ar ļoti liela interesi uzklausīju atšķirīgos viedokļus. Ir interesanti ieklausīties kas ir eh, sakāms eh, cilvēkiem par atomenerģiju. Bieži vien ideoloģija ir spēcīgāka par tehnoloģiju. Es vēlētos pateikties eh, šī ziņojuma autorei un arī citiem kolēģiem, kas minēja, ka bez atomenerģijas mēs destabilizēsim augstsprieguma tīklus Eiropā. Uh, Jautājums par to, vai mums vajadzētu ātri atteikties no atomenerģijas, līdz ar to ir izlemts. Ja mēs vēlamies turpināt izmantot elektrību, ja mēs vēlamies lietot mūsu telefonus un turpināt elektrificēt transporta tīklu, tad būs vajadzīgas vēl vairāk atomelektrostacijas. Vēl viens jautājums kādā virzienā vajadzētu iet Eirotom. Ja mēs sagaidām, ka cilvēki būs pilnīgi veseli un uh, vispār neslimos, tad uh, par pētniecību nav jādomā, bet uh, medikamenti ar radioizotopiem ir viens no cerīgākajiem tematiem, kur patiešām ir vajadzīga pētniecība un attīstība. Es uzskatu, ka Protams, ir arī jādomā par atomu atkritumiem, taču šeit ļoti bieži ideoloģija uzvar. Daudz kolēģi uzskata, ka e, degvielas atkritumi starposmos glabāšanā ir tikai un vienīgi atkritumi, taču tas ir ļoti koncentrēts e, izējumateriāls, kas e, var tikt izmantots Eiropas Savienībā. Un šo izējumateriālu var, piemēram, uh, izmantot jaunās paaudzes kodola reaktoru izveidēji. To pašu nevar teikt par saules elektrostacijām vai par vēja elektrostacijām. Es domāju, ka ir ļoti būtiski attīstīt programmas, kas ļautu izmantot kodolmateriālus, kas ir jau mūsu rīcībā Eiropas Savienībā. Vēlreiz uzsvēršu, jauni medikamenti ar radioizotopiem ir ļoti noderīgi daudzās jomās. Tie ir daudz efektīvāki nekā um, klasiskie ķīmiskie preparāti. Tāpēc šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs. Gribētu aicināt kolēģus neklausīties uh, naivos viedokļos, kas dažkārt ir dzirdami. Paldies! ļoti interesanta diskusija, un es pievienojos šim vērtējumam un došu tagad vārdu Rebekai Harmsai. Komisija nav pārstāvēta mūsu sēdē, kā jau tika teikts, bet viņi ir solījuši sniegt mums eh, rakstveidu atbildes mūsu uzdotiem jautājumiem. Paldies! Žēl, ka komisijas pārstāvi šeit nav, jo viens jautājums skaidri izriet no debates arī no Henkela kunga teiktā. Es domāju, ka komisijai vajadzētu gan atbildēt vai papildinājums piektajā pantā pie C punkta, kur tiek teikts Eratom programmai jābūt atvērtai tādu valstu vai teritoriju asociācijai, kas ir eh, caur septīto ietver programmu vai eh, no 14. līdz 18. Eh, gadam programmas vai šis eh, papildinājums ir izdarīts priekšā apvienotās karalists, ņemot vērā Brexita situāciju. Man tas nav skaidrs, bet tā ir svarīga informācija. Komisija ir arī sacījusi, ka būs grozījuma priekšlikums Eiratom līgumam, ka tāds tikšot prezentēts uh, un eh, ka tās ir sekas no Brexit un Lielbritānijas lēmumiem. Eh, ja komisija to šodien nespēja atbildēt, jo ģenerāldirektors kaut kur starp komisijas ēkām un Eiropas parlamentu ir iesprūdis, tad man šķiet svarīgi to atbildēt rakstiski, lai komisija arī Eh, um, paust mums savu attieksmi par šo diskusiju, kas mums šodien bija par kolēģu atzinumiem, acīm redzot, mums ir dažāda informācija par atomenerģijas attīstību Eiropas Savienību un visā pasaulē. Es kolēģiem labprāt varu piedāvāt skaitļus par attīstības procesiem. Ir tikai viena pasaules valsts, kurā tiešām uh, atomenerģija pat laban e, tiek paplašināta tās pielietojums. Tā ir Ķīna. Visās citās valstīs atomenerģijas izmantojums tie, mazinās. Tas ir saistīts ar to, ka atomspēkstacija jauna celtniecība jau ilgu laiku vairs neatmaksājas, un tas arī parādās mm, tajā, kā lielie kodolenerģijas uzņēmumi kāda ir viņa ekonomiskais, viņa ekonomiskais stāvoklis, ne tikai ar IVA un EDF ir vairāk vai mazāk bankrotējuši, nu tā dramatiski izsakoties, bet arī Westinghouse bankrots ir e, jūtams visā nozarē, un Japāna, Japānas um, kodola industrija kopš katastrofas Fukushīmā arī cīnās par savu izdzīvošanu, un tas ir izpaudies tā, vai tam sekas ir bijušas tāda, tādas, ka visā pasaulē nevar konstatēt eh, atomenerģijas um, augšupēji, kā Henkel kungs eh, gribēja mums likt domāt. Eh, bet attiecībā uz kodola sintēzi, uh, E, e, te ir ekspertu debata, ko gandrīz neņemam vērā, ja nerunājam tieši par budžetu. Henkel kungs, jūs varat smieties. E, tas mm, tīri labi sadarās ar šo hashtag mītu debati. Tā vienkārši pasmieties par sievieti. Nu, tātad šajās debatēs par kodolu sintēzi ir bijusi korektūra pēdējā gadā, kas attiecas uz sintēzes procesa efektivitātes novērtējumu. Tas noteikti būtu ņemams vērā. Ja mēs spriežam par kodolsintēzes nozīmi mūsu pētniecības programmā. Jeržīs Būzeks nesen bija sarīkojis ļoti labu debati par to, lai arī Eiropas saimnes budžeta debates griezumā uh, uh, uzdot šo jautājumu, kā tad arī šajos budžeta apstākļos, uh, ko mums rēķināties, kā ir ar šo kodola sintēzi, kas līdz gadsim beigām neko, nekādu pienesumu nedos enerģijas problēmu risināšanai, kā mēs eh, turpināsim eh, strādāt ar investīcijām vai attiekties pie tām šajā pētniecības jomā. Pirmā debate par šo tēmu eh, vai šo pētniecības programmu Eratom ietvaros liek gaidīt ļoti interesantas nākamās debatas un par atomenerģijas attīstību pasaulē un Eiropā eh, tā, eh, šo skaitļu, kas ir manā rīcībā, lai mums būtu kopīgi. Faktu bāzes labprāt arī jums eh, līdzdalīšu. Vēl viens, vēl tāda lieta, ka pārstāvs, komisijas pārstāvs ir ieradies Čālda kungs. Pirms došu jums vārdu, Rebeka Tad, ja tu vēlies atkārtot galvenos jautājumus komisijai, e, tā kā mums komisijas pārstāvs uzstāsies, tu varētu tos atkārtot, protams, arī rakstiski saņemsim atbildes, bet tu varētu atkārtot varbūt galveno, galvenos jautājumus. Jā. Tātad mēs šeit diskutējām arī par jautājumu, vai jūsu priekšlikuma piektajā pantā, kur ir teikts, Eratom programmai jābūt aptvērtai tādu valstu iesaistē, kur C punkts eh, valsts vai teritorija iesaistē, kas ir saistīta ar 7. eratom ietvaru programmu vai eratom pētniecības un apmācību programmu 2014. līdz 2018. gadā. Vai tas uh, ir jāsaprot tā, ka tas eh, īpaši attiekties arī uz apvienoto karalisti? Paldies priekšsēdus kundz un atvainošos, ka nebiju diskusiju sākumā klāt. Atvainojos arī Hārmsas kundzei un es eh, prieku apspriedīšu šos jautājumus citā reizē. Bet priecājos, ka es varu komisijai, komitē prezentēt komisijas priekšlikumu par pašreizējās Eiratom eh, regulas eh, termiņu pagarināšanu pētniecībai un apmācībām. Komisija savu darbu šajā jomā ir balstījusi uz pagaidu eh, izvērtējumu, ko mēs nesen veicām par programmu, kas darbojas pašreiz un attiecas uz laiku no 2014. līdz 2018. gadam. Uh, Un tur ir runa par tieši pārvaldītām pētniecības aktivitātām, kuras eh, veic eh, vienotais pētniecības centrs, kā arī netiešiem pētniecības aktivitātām, kuras pārvalda eh, pētniecības un inovāciju ģenerāla direktorāts, kurš savukārt tiek sadalās divos komponentās, um, ehm, proti, uh, kod, parastās tradicionālās kodolenerģijas un kodolsintēzes programmas. Eh, programma ir 5 gadu termiņš. Tādēļ mums ir šī drusku neērtā atšķirība starp daudzgadu finanšu plāna termiņu un Eiratom eh, pētniecības un mācību aktivitāšu termiņiem, bet mūs iedrošina pagaidu vērtējuma atzinumi, kas apstiprina, ka ko vispārīgi runājot, programma darbojas labi. Uh, un sniedz labus rezultātus, bet īpaši kopš Fukušīmas nelaimes eh, Japānā pirms septiņiem gadiem, kā komiteja droši vien zina, eh, komisijas pārvaldītā vai pārņēsošā kodolenerģijas pētniecība ir, liela, ir tikai uz drošību vērsta. Tātad drošība, drošums, drošības pasākumi un tieši šeit arī uh, šī galvenā, eh, šis galvenais smaguma punkts ir mūsu dalībvalstīs un eh, iedzīvotāju vidū. Tātad piedāvājums pagarināt termiņu, kas attiec uz termiņu no 2019. līdz 2020. gadam. Eh, tas tiek esošajā tekstā piedāvāts, un mēs tātad šos budžeta skaitļus gribam iestarpināt, kas tieši iz, izriet no uh, piedāvātā daudzgada finanšu plāna komiteja var apstiprināt, ka mūsu pirmās diskusijas ar dalību valstīm padomē eh, vedās labi, pozitīvi un saskaņā ar to, ka mēs iepriekšējās programmās mums izdevās pagarināt šo uh, programmu pēdējiem periodam. Uh, eh, dalībvalsts uzskata, ka arī šajā situācijā tā būtu pareizi darīt, bet, protams, ar, uh, arī ļoti labprāt ņemsim vērā Eiropas parlamenta viedokli par to. Runājot par asociātiem valstīm, šo jautājumu, kas tika uzdots. Šī, šis formulējums, ko godājumā deputāti minēja, nav domāts tieši apvienotās karalistas situācijai, kā komiteja zina plašākās diskusijas par um, e, apvienotās karalistas un Eiropas saimnības uh, attiecībām nākotnē tiek vestas īpašā procesa ietvaros un noteikti arī dos konkrētu rezultātu. Bet, ja sāruna rezultāti liks pielāgot ēst eh, pētniecības ietvaru, tad varēsim to arī darīt. Bet eh, šīs formulējums tekstā ir standārta formulējums, lai Eh, programma varētu attiecināt arī uz citām asociētām valstīm, kurām jau ir asociēts eh, valsts status Eiratomā vai no nu Eiratoma pamatprogrammas ietvaros vai pētniecības un mācību programmas eh, ietvaros 2014. līdz 2018. gadam. Paldies! Paldies! Esmu pārliecināta, ka mēs šo diskusiju vēl turpināsim ilgu laiku arī pēc šīs sanāksmes. Mūsu darba kārtības jautājumi ir izskatīti, esam ātri tikuši uz prieku. Tātad, kolēģi, jums ir iespēja tagad eh, pievērsties citam darbam, tiekamies atkal pēcpusdienā, kad runāsim par bezvadu internetu ar